E, savu atzinumu, un pēc tam uzklausīsim ēnu referentus. Katī Pīrī lūdzu vārds jums. Paldies priekšsarētāji. Pirms mēs sākam diskusiju par muitas savienību, mūsu atzinuma man ir ievadam viens teikums. 11 opozīcijas uh, likumdevēji ir aizturēti un parlaments lēma novembrī iesaldēt iestāšanās sarunas ar Turciju tieši saistībā ar vēršanos aktīvu pret visiem kritiķiem, vai runa par parlamentu deputātiem, žurnālistiem vai zinātniekiem. Mēs visi zinām, ka politiskais dialogs ar Turciju ļoti saspringts tieši šīs situācijas dēļ. Mēs turpinām aktualizēt šos jautājumus savā dialogā ar Ankaru. Uz šī fona Eiropas komisija lūgs padomē oficiālu mandātu sākt sarunas par muitas savienības modernizēšanu, kas nosaka ietvaru mūsu tirdzniecības attiecībām ar Turciju. Muitas savienība ir eh, bijusi um, labvēlīga un, un devusi pienesumu abām pusēm, pašreizējā muitas savienība ir novecojusi, ir nepieciešams to modernizēt un paplašināt tās uh, tvērumu. Un šo principu ir atbalstījusi pēdējos divos gados arī šī komiteja. Kaut arī mums ir politiski viedokļa atšķirība attiecībā uz to, vai Turcijas integrēšana Eiropas Savienībā ir vajadzīga vai nē. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprāts, ka kaut kāda veida sadarbība ir nepieciešama. Uh, Eiropas parlamentā. Inta vēlas ietekmēt mandātu, sniedzot savu uh, atzinumu pirms sarunu uzsākšanas. AFET uh, sniedz savu atzinumu tikai par pašiniciatīvu ziņojumu, bet ir norādījusi interreferentam, ka tas nebūtu uh, gudri sasteigt šo ziņojumu parlamentā sensitīvo aspektu dēļ. Laika faktors ir ļoti svarīgs. Uh, jo ārkārtas stāvoklis joprojām ir spēkā Turcijā. Tas, ko es uzsveru ziņojumā, ir trīs galvenās lietas. Pirmkārt, muitas savienības modernizēšana joprojām turēs Turciju ekonomiski saistīta uh, situācijā ar Eiropas Savienību. Tas ir labi. Otrkārt, pieaugušie ģeopolitiski izaicinājumi, ar kuriem saskaras um, Turcijas iedzīvotāji. Uh, ir jāņem vērā. Ieviešot jaunas noteikumus mūsu tirzniecībā, būtu svarīgi eh, arī Turcijas uzņēmējiem, un tas radīt arī stabilāku investīciju vidu Eiropas Savienības eh, uzņēmējiem. Un pēdējais. Atzīstot, ka sarunas var ilgt vairākus gadus, ir tomēr svarīgi, kaut arī mēs runājam par tirdzniecības attiecībām, tomēr ietvērt arī politiskas uh, E, kritērijus par pamatiesību ievērošanu, kā mēs to esam darījuši visos e, savos e, tirzniecības attiecībās ar trešām valstīm. Tas viss no manas puses ar nepacitību gaidu ēnu referentu viedokļus. Paldies, Katipīrī. Tagad ēnu referenti. Renāte Zommer ir pirmā. Paldies, priekšsarētāji. Tā tik tiešām ir. Muitas savienības modernizēšana ir nepieciešama. Mēs zinām, ka juridiskais ietvars ir novecojis un tas ir jāpaplašina, lai varētu runāt ar Turciju plašāk nekā tikai par ekonomiskajām attiecībām un sasaistīt e, Turciju un Eiropas Savienību šajā jomā. Protams, arī lauksaimniecība, publiskie iepirkumi un citi aspekti kā jau Katī Pirī tikko sacīja, modernizēšana ir abu pušu interesēs. Tomēr ir vairākas lietas, kuras mēs nedrīkstam ignorēt. Vēlos atgādināt, ka komisija savā ikgadējā ziņojumā konstatēja, ka pagājušā gadā nekāds progress nav sasniegts muitas uh, savienības jautājumā. Uh, brīvās ekonomiskās zonas uzraudzības pasākumu un eh, muitas kontingentu uzraudzība nav notikusi atbilstoši akī vai līguma saistībām, kas ir Turcijai, un eh, daļēji noteikumi arī tiek pārkāpti. Tas nav nekas jauns un šokējošs. Pie tam eh, šīm muitas tiesībām ir jātiek saskaņotām ar muitas kodeksu Eiropas Savienībā tā kā mēs nevaram sniegt grozījumu šajā komitejā, tad priekšsēdētājiem bija eh, jau izteikums par to, ka tie nebūs eh, netiks pieņemti šajā komitejā. Bet mēs zinām, ka Turcijai jau labu laiku ir daudz lietas, kas ir uzlabojumi šajā jomā un attiecībā uz muitas savienību tieši. Un tas ir tieši šīs komitejas kompetencē. Muitas savienība var tikai tad pilnībā izmantot savu potenciālu, ja Turcija pilnībā īstenos savus papildus protokolu attiecībā uz visām dalību valstīm. Tas arī skaidri jāpasaka. Un Katīpīri jau arī to norādīja, ka modernizēšana būs vēl viena svira mūsu rokās, lai īstenotu savu ietekmu uz Turciju. Vēlos atgādināt, ka mūsu pēdējā rezolūcijā pagājušā gada novembrī konstatējām, ka pašreizējā darba apturēšana saistībā ar muitas savienību nozīmētu ievērojams zaudējums ekonomiskā ziņā Turcijai, un to varbūt vajadzētu atgādināt. Paldies! Paldies, kolēģi! Un katram gadījumam vajadzētu pārliecināts, ka jūsu grozījumi tiek iesniegt arī INTA komitejā, lai mums nebūtu jā, jāstrīdas par atbildību un kompetenci esam norād, eh, saņemšojuši šās norādes no Inta komitejas. Džefrijs Van Ordens. Paldies, priekšsarētāji. Es vienmēr esmu atbalstījis pragmatiskas attiecības ar Turciju. Un mums visu laiku ir jāuzdod sev jautājums, vai dažu cēlu mērķu vārdā uh, Mēs vēlamies eh, virzīt Turciju tuvāk mums vai atgrūst tālāk. Un Katī Pirī ierosinājumi ir lielākoties ļoti labi. Un viņi ir izvēlusies ļoti prātīgi pieeju. Man ir tomēr pāris lietas, kuras vēlos izcelt. Piemēram, pirmajā punktā. Kaut arī tas varētu būt mērķis, Uh, sasaistīt Turciju ekonomiskā ziņā ar Turciju. Es nezinu, vai tas palīdz, ja mēs to tā atklāti arī sakam. Mēs saprotam šādu motivāciju. Bet, manuprāt, ir uh, neuzkrītošāk šī ideja jāpauž. Un līdzīgi pēdējās teikums pirmajā punktā, kur jūs runāt par iesaistoties pozitīvā reforma uh, Eh, programmā mazinot eh, politisko spriedzi attiecības ar Ankaru. Es nedomāju, ka ir nepieciešams eh, runāt par tiesiskuma un pamatiesību situācijas pasliktināšanos val, valstī. Es zinu, ka cilvēki to apzinās, bet es nedomāju, ka tas palīdzēs, ja mēs to atklāti uzrakstīsim. Tālāk piektajā punktā Es nedomāju, ka var izdarīt šāds secinājums, kāds jūs esat izdarījusi saistībā ar Muitas Savienību. Tas noteikti ir izdevīgi Turcijai, ka tas ir Muitas Savienība, bet vai tas ir padarījis valsti konkurētspējīgāku, ir pilnīgi cits jautājums. Bet jūs tā esat ierakstījusi, un es to zinām mērā apšaubu. Un jūs pieturaties pie Eiropas Savienības modeļa kā piemēru Turcijai, lai gan attiecībā uz izaugsmi, uz ekonomisko izaugsmi, Eiropas modelis ir īpaši Eirozonas modelis. Diez vai ir kas tāds, ko mēs vēlamies, lai citi kopētu. Tā kā neesmu pārliecināts, ka piektais punkts ir pilnībā atbilstošs šobrīd. Tie bija mani e, novērojumi. Es domāju, ka kopumā mēs varam atbalstīt e, šo tekstu nu, ar šīm dažām piebildēm. Paldies! Hadži Gorgiju kungs tālāk. E, labrīt visiem! Tas, kas šeit ir redzams, ir mēģinājums noturēt Turciju orbītā ap Eiropas Savienību. Un e, var saprast e, šo pamatojumu šādiem centieniem. Tomēr es uzskatu, ka esam aizķērušies pagātnē, pie procedūrām, kurām sekojām pagātnē. Tas, manuprāt, šobrīd vairs nedarbojas un nedarbosies arī rīt. Mums ir radikāli jāmaina sava nostāja pret Turciju. Un tā kā Turcija slēdza savas ostas jebkurām, jebkuriem kuģiem un lidmašīnām no e, Kipras un arī ne, neīsteno muitas savienības e, noteikums attiecībā uz Kipru. Es domāju, ka visiem ir e, jāprasa lai Turcija īsteno šos noteikumus attiecībā pret visām dalību valstīm, un kamēr tas nenotiek, mēs nevaram modernizēt pašreizējo muitas savienību. Es nevēlos, lai šis jautājums iet plašumā vēl vairāk, tomēr uzskatu, ka ekonomiskie jautājumi vienmēr kaut kādā mērā ir saistīti ar demokrātiju. Un mēs nevaram aizmirst to, kas šobrīd notiek Turcijā Un mums nav nepieciešams sūtīt šobrīd šai valstī jebkādas pozitīvas signālus. Paldies! Paldies! Neredzu citus ēnu referentus, tāpēc varam turpināt ar citiem kolēģiem. Vistisen kungs tālāk, mūsu vicepriekšsēdētājs no ārlietu viedokļa, manuprāt, ļoti svarīgi skatīt kopā no attiecībā uz Turciju sagatavojušo atzinumu. It īpaši Turcija kā kandidātu valsts status ar īpašām attiecībām ar Eiropu, NATO un citām saistībām, kur mēs sadarbojamies ar Turciju. Tāpēc ir svarīgi uzsvērt un varbūt daudz precīzāk eh, sestajā rekomendācijā runāt par e, kritērijiem demokrātiem pamatiesībām Šobrīd attiecībās ar Turciju redzam daudz eh, notikumu, eh, kas iet nepareizā virzienā Turcijā attiecībā uz cilvēktiesībām, tiesiskumu, tiesu sistēmu. Un tieši sūtot eh, Turcijai signālu kā kandidātu valstī, būtu nepareizi ignorēt situāciju valstī. Tādai būtu jābūt šīs komitejas nostājai, un tad tirzniecības komiteja varētu pievērst vairāk uzmanību tieši tirzniecības attiecībām. Paldies! Alī kungs tālāk no Alde. Paldies, priekšsarētāji, kolēģi! Pirmkārt, es vēlētos pateikties Pirīgi kundzei par eh, atzinumu projektu, kas eh, norāda uz nepieciešamību modernizēt muitas savienību. Uh, un eh, jautājumus, kas ir eh, svarīgi gan Eiropas Savienībai, gan Turcijai, kā jau tas tika sacīts. Kā Eiropas partneri Turcijai mēs atbalstam attīstību virzienā, kas ir izdevīgs eh, abām pusēm. Šobrīd abas puses saskaras ar būtiskām problēmām, sākot ar um, ekonomiskās krīzes seku pārvarēšanu un migrācijas problēmu risināšanu. No ekonomiskā viedokļa Turcija ir piektais lielākais tirdzniecības partners Eiropas Savienībai, bet Eiropas Savienība Turcija ir lielākais tirdzniecības partners. Tas arī parāda, cik svarīgi muitas savienība un eh, kādēļ mēs vēlamies uzlabot tās funkcionēšanu. Nav šaubas, ka ir ļoti svarīgi eh, turpināt eh, muitas savienības modernizēšanu, lai stiprinātu divpusējās attiecības. Tādēļ Turcija ir jāiekļauj visās darbībā saistībā ar starptautiskiem tirzniecības e, nolīgumiem, kurās piedalās Eiropas Savienība. Publisko iepirkumu lauksaimniecības joms ir prioritārs, kas divpusēji tiek apspriests e, starp Turciju un Eiropas Savienību. Tāpēc ir skaidri arī jānosaka, uz ko tiks paplašināta nākotnē muitas savienība. Modernizēšana būtu labs solis uz priekšu, uh, Eiropas Savienībai un Turcijai, un neskaroties uz lieliem izaicinājumiem, augstā līmeņa dialogam ir arī turpmāk jātiek padziļinātam. Paldies! Z Zolē kungs tālāk. Thank you. Jā, paldies. Zaļo grupas vārdā. Mēs vēlamies atzīmēt, ka Turcija vairāku iemeslu dēļ ir strateģisks partneris Eiropas Savienībai. Uh, un tādēļ labas ekonomiskas attiecības ar Turciju Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas. Tāpat laikā tirzniecības intensitāte ir pieaugusi pēdējos gados ar Turciju, līdz ar to pašreizējā muitas savienība eh, būtu jāmodernizē. Ir tīpaši ņemot vērā to, ka ir iesaldēts iestāšanās sarunas un e, īstermiņā netiek plānos tās atjaunot. Protams, tiesiskuma situācijas un pamatiesību situācijas pasliktināšanās valstī un situācija Kurdistānā, jautājums saistībā ar bēgļiem, tie visi mums rada lielas bažas. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis nav īstais brīdis sākt runas, eh, sarunas eh, par muitas savienības modernizēšanu. Šobrīd, kad mēs redzam, ka Turcija virzās uz aizvien mazākām brīvībām un mazāku tiesiskumu. Es nedomāju, ka šis ir īstais brīdis modernizēt muitas savienību. Paldies! Paldies! Nākamais. Sako Rafas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Pīrī kundzei eh, par darbu pie atzinuma. Ideja par muitas savienības padziļināšanu ir spēkā jau 21 gadu. Turcijai pirmkārt ir jāīsteno saistības, ko tā jau ir uzņēmusies eh, reģionā. Paskatoties uz šo jautājumu no mūsu komitejas viedokļa, kļūst acīm redzami, ka Erdogana kungs cenšas mazināt demokrātijas līmeni Turcijā, izmantot bēgļu problēmas savās interesēs, vēršoties pret saviem pilsoņiem. Un viņa eh, nesenā politika ir tikai labs piemērs tam. Tas arī destabilizē situāciju reģionā. Es piekrītu Pīrī kundzei, ka mums ir nepieciešams padziļināt muitas savienību, ja vien Turcija spēj garantēt cilvēktiesību ievērošanu, un lai tā nebūtu tāds kosmetiskais remonts tikai, kā tas dažkārt notiek, slēdzot vienošanos ar trešām valstīm. Mums ir jānodrošina, ka e, tiek e, automātiski aktivizētas cilvēktiesību klauzulas pārkāpuma gadījumos, kas nozīmētu, ka Turcija nevarētu pārkāpt svarīgus elementus muitas savienības ietvaros, kā tā to ir darījusi līdz šim. Un ja tā ne, nepildīs šos standartus, tad eh, attiecīgi ir jāņem vērā arī seks, kā tas šobrīd notiek attiecībā uz Kipru. Marīti Šāke tālāk. Thank you very much. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Lāmstarf kungs atvainojas, ka viņš nevarēja ierasties. Es vēlējos pateikties Katijai par sagatavoto projektu. Domāju, ka tas ir visnotaļ labs. Un mums vajadzētu šeit uzsvērt divu virzienu pieju. Uzskatu, ka parlamentam ir pilnīgi taisnība uzsverot, cik būtiski ir nodrošināt tiesiskumu un cilvēktiesības Turcijā. Tāpat mums vajadzētu arī vest sarunas par bezvīzu režīmu, bet mums vajadzētu domāt arī par muitas savienības atjaunošanu. Tas ir mūsu abu interesēs. Pašlaik šī sistēma ir novecojusi. Ideja par muitas savienību bija tāda, ka tas būtu pirmais solis, lai nodrošinātu pildiesīgu dalību, bet tagad mēs redzam, ka tuvākajā nākotnē neviens par to pat vairs nedomā, tāpēc šo pašreizējo muitas savienību vajadzētu aktualizēt. Tas nenozīmē, ka nebūtu nekādas iespējas nodrošināt, lai vērtības būtu neatņemama mūsu tirsniecības politikas daļa. Uh, Eiropas Savienība ir ļoti labi izmantojusi šo ekonomisko varu, lai iestātos par vērtībām, un vajadzētu to turpināt darīt. Tāpat arī mums vajadzētu skaidri parādīt, kādus mērķus mēs vēlamies panākt ar muitas savienības aktualizēšanu. Tāpat arī mums vajadzētu uzsvērt, lai a, cilvēktiesības un pamatbrīvības būtu neatņemama daļa no tā, ko mēs darām. Tāpat uzskatu, ka Muitas savienības reformēšana nenozīmē tās beigas, tas būs ilgtermiņa process. Mums vajadzētu uzsvērt uz šīm vērtībām, bet nevajadzētu nekādā veidā uh, saraut visas saites ar Turciju. Paldies! Paldies Marīķie Šākei, tagad trīs pēdējie runātāji. Lopes kungs, Pēlter kungs un Epitedeus kungs. Lopes kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Izteikšos īsi. Es eh, vēlos atbalstīt eh, Katijas Pirijas priekšlikumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu pieņemt eh, šādus punktus mūsu attiecībās ar Turciju. Mums ir arī jāatcerās par signāliem, kas ir doti pēdējos mēnešos. Mums vajadzētu ekonomiski piesaistīt Turciju Eiropas Savienībai. Tas ir pareizais ceļš. Tāpat arī vajadzētu nodot ļoti spēcīgus politiskus signālus, ja runa par cilvēktiesību pārkāpumiem un a, eh, tiesiskuma sagraušanu. Domāju, ka mums vajadzētu atjaunot muitas savienību. Jau kopš 2010. gadā cilvēki uz to aicina. Bet vajadzētu šeit iekļaut eh, cilvēktiesību punktus, tieši tā kā to norāda Katīpīrija. Eh, Belderkungs. E, Paldies, priekšādātāji! Protams, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs pārskatītu attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju. Šeit nav runa par dalībvalsts statusu, te ir drīzāk runa par muitas savienības padziļināšanu. Mums tas ir jāapsveic, taču politiskā attīstība Turcijā ir diezgan bēdīga. Mēs redzam, kas notiek ar žurnālistiem Turcijā. Tas viss ir ārkārtīgi problemātiski. Es zinu, ka mums vajadzētu rīkoties nopietni, bet, piemēram, es paskatos uz šo pēdējo rindkopu, kur ir runa par cilvēktiesībām un pamatrīvībām. Nu, mēs zinām, ka Turcija pašlaik mainās. Uh, parlamentam tiek atņemtas pilnvaras. Domāju, ka tas noteikti mums radīs daudz problēmu tuvākajos gados. Lielas paldies! Tagad pēdējais runātājs Epitēdeus kungs. Paldies, priekšsādātāji! Nostāja par to, ka muitas savienības aktualizēšana – nodrošinās Eiropas Savienībai iespēju izdarīt spiedienu uz Turciju, manuprāt, ir nepareiza situācijas iztolkošana. Mēs ļoti labi apzināmies, ka Turcija nerespektē vienošanās, ko tā ir līdz šim noslēgusi. Tā mēģina panākt tikai savas intereses. Un tāpat mēģina um, piemērot izspiešanu pret Eiropas Savienību. Mēs noteikti atceramies, ka Turcija nepieļauj, ka kūģi un lidmašīnas no Kīpras iebrauktu Turcijas teritorijā. Tieši tāpēc šāda muitas savienības aktualizēšana neko nedos. Ja mēs eh, Turciju apdāvināsim, tas nebūtu nenozīmē, ka viņu attieksme kļūs labāka. Drīzāk viņi kļūs vēl provokatīvāki un situācija sāsināsies. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu noslēgumam referentei. Katī Pīrī, vai jums ir kas sakāms? Lielas paldies visiem kolēģiem par uh, ļoti vērtīgajiem komentāriem. Gribētu turpināt Marītas Šākis uh, iesākto. Šis ir parlamenta pašinstīvas ziņojums. Mūsu komiteja sniedz atzinumu. Tātad vai mēs šeit dodam savu ieguldījumu vai nē, kā parlaments, Padome visticamāk dos mandātu komisijai uzsākt sarunas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti noderīgi, ka parlaments eh, pauž savu viedokli par to, kāds mūsuprāt ir šis process. Protams, ka šis process iespējams aizņems ilgu laiku, divus, trīs gadus, bet tāda parlamentam būs jādod sava piekrišana. Un tad mēs arī varētu un paskatīties, vai konkrētajos politiskajos apstākļos mēs to varēsim apstiprināt vai nē. Bet es domāju, ka mēs būtu palaiduši garām iespēju, ja mēs nebūtu pauduši savu viedokli par šīm sarunām. Runājot par Kipru, gan Eiropas komisijai, gan arī Intas referentam es gribētu norādīt, ka ziņojums ir ļoti skaidrs, Līdz brīdim, kad šī vienošanās būs noslēgta, tai ir jātiecas uz visām 28 dalībvalstīm, tā skaitā arī uz Kipru. Uzskatu, ka šis parlaments to var apstiprināt. Pēdējā piezīme. Komitejas vicepriekšēdētāja aicināja pievērst uzmanību cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Manuprāt, parlaments bija vienīgā institūcija, kas eh, vienmēr ir uzstājusi uz um, cilvēktiesībām un pamatdarbrīvībām mūsu attiecībās ar kandidātu valstīm. Šeit noteikti mēs par to neaizmirsīsim. Bet pat ja mēs pašlaik nerunājam par Turcijas integrāciju, mums ir jābūt realistiem. Šī mums ir ļoti svarīga valsts, tā ir mūsu strateģiskā partnere. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga kaut kāda veida sadarbība. Ekonomiski mēs esam saistīti. Tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai sagatavotu vairāk noteikumu. Uzņēmumi uz to aicina. Īsnībā arī Turcijas uzņēmumi pašlaik kritizē situāciju. Tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot visas mūsu iespējas. Attiecībā uz iestāšanās procesu parlaments vēl ar vienu ir ļoti kritisks. Tieši tāpēc, priekšsēdētāji, es sākumā pievērs uzmanību mūsu 12 kolēģiem, kas pašlaik eh, Turcijā ir ieslodzīti. Protams, ka es turpināšu arī sazināties ar pārējiem referentiem. Paldies! Paldies Katijai Pirijai, kas ir referente par šo jautājumu. Līdz ar to šīs debates varam noslēgt. Gribētu jums atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 1. februāris. Tā ir trešdiena. Varat iesniegt grozījumus līdz 18. vakarā. Balsojums AFET komitejā notiks 28. Eh, februāra rītā. Paldies! Tagad nākamais darba kārtības punkts. Mums ir paredzēta publiska uzklausīšana par Nord Stream 2 un um, ģeopolitisko ietekmi. Jūs esat saņēmuši atsevišķu programmu par šo jautājumu. Gribētu sveikt visus dalībniekus, kas piedalīsies šajā, šajās ļoti interesantajās debatēs par šo projektu. Es zinu, ka šī projekta īstenošana ir visiem ļoti būtiska, un daudzas dalībvalstis par to interesējas. Protams, ka šeit ir runa par dažādām problēmām, ja geogrāfiskām, ekonomiskām, politiskām un tā tālāk. 26. novembrī plenārsēdē Daudzi no jums runāja par šiem jautājumiem, tad, kad mums bija debates par enerģētikas drošības politiku Eiropas Savienībā. Ir pilnīgi skaidrs, ka visiem šādiem enerģētikas projektiem ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības politiku par energodrošību. Uzskatu, ka ir svarīgi apspriesties par šādiem jautājumiem ārlietu komitejā, tāpēc, ka enerģētikas politika bieži vien ir Eiropas ārējās darbības sastāvdaļa, un tieši tāpēc Nord Stream projekts mums ir prioritārs. Kopš šī projekta sākuma Eiropas komisija ir, piemēram, Šefkoviča, Kaņetes un Junkera balsī runājusi par to, ka vajadzētu palielināt kapacitāti un domāt par šī projekta īstenošanu. Protams, ka Nord Stream 2 varētu izmainīt Eiropas Savienības gāzes tirgus teritoriju, ja ir runa par jauniem piegādātājiem, par jauniem piegādes ceļiem. Vairāk Eiropas akcionāri ir uh, atteikušies no šī projekta, piemēram, Polijas dalībnieks, bet eh, Gazprom turpina šo projektu, un tas, protams, sāsīna energodrošības jautājums, jo īpaši ir runa par mūsu austrumu partneriem. Šodien esam uzaicinājuši trīs atzītus ekspertus, kas paudīs savu viedokli par šo projektu. Tas ir Andrēs Goltau, viņš ir starptautisko attiecību profesors eh, Karaliskajā Holovejas universitātē Londonā, un viņš darbojas arī kā asociētais profesors par ģeopolitiku un enerģijas projektiem Hārvardas Universitātes Belfēras centrā. Tāpat pie mums ir ieradies Saibrens de Jongs, viņš ir strateģiskais analītiķis Hāgas strateģisko pētījumu centrā un arī uh, Leidens Universitātē. Viņam ir uh, doktora grāts uh, no Lēvenas Universitātes, tāpat arī viņš ir uh, ekonomiskās eh, geogrāfijas eh, grādi iekuvējs. Tāpat arī Loskuta Štrahutas kundze. Viņa ir no Austrum pētījumu, Austrum pētījumu centra. Un tāpat viņa pārzina gāzes politiku, jo īpaši ārlietu komponenti. Es vēlētos sirsnīgi sveikt visus trīs ekspertus mūsu vidū. Uh, un došu viņiem vārdu. Attiecībā uz atvēlēto laiku esam ieplānojuši pabeigt ekspertu pre prezentācijas līdz aptuveni 11.30, un tad no 11.30 līdz 12.15 ir paredzētas diskusijas. Šo daļu mums vajadzētu pabeigt līdz vēlākais 12.30. Tātad mums ir vairāk nekā 50 minūtes mūsu prezentācijām. Katram no jums līdz ar to ir atvēlētas apmēram 15 minūtes. Kurš vēlētos sākt? Vai tas būs Goltaukungs? Lūdzu. Un vēlreiz ir snīgs sveicu jūs ārlietu komitejā. Thanks very much. <clears throat> Paldies. Is that okay? Vai viss kārtībā? Vai tā bieži vien ir, ka eksperti nāk pie prezidija galda? Deputāts ir norādījis, ka būtu labāk, ja ekspertas sēdētu pie prezidija galda. Lūdzu, nāciet šeit, no šeit skats ir labāks. Un uh, jūs redzēsiet tikai draudzīgas sejas, neviens nelūrēs savā iPadā. Un jūs uh, abi pārējie eksperti arī lūdzu Nāciet šeit, izbaudiet skatu. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Patiešām liels gods, ka esmu uzaicināts viesoties šajā svarīgajā komitejā. Liels prieks arī runāt no šīs vietas, no prezidija galda, ko es parasti redzu tikai televīzijā. Tātad vēlreiz man ir liels prieks, ka varēju pie jums ierasties. Gribēju vienkārši sākumā jautāt, kurš šeit zālē uzskata, ka Nord Stream 2 ir kaut kas slikts? Varbūt jūs varētu pacelt rokas. Nord Stream 2 kaut kas slikts Eiropai. Kurš tā domā, lūdzu, paceliet roku. Kurš no jums domā, ka tas ir ekonomikas dēļ? Lūdzu, paceliet roku. Tāpat, kas domā, ka tas ir politikas dēļ? Nu, lūk, Paskatīsimies, vai viss darbojas. All right, so the point is obviously. Jā, nu šķiet, ka šajā zālē un šajā komitejā viedoklis ļoti labi ataino to, kas notiek publiskajās debatēs. Džo Baidens, bijušais ASV vicepriekšādātājs, nosauca, ka Nord Stream 2 ir uh, slikts darījums Eiropai. Te nebija runa tikai par politiku. Diemžēl nedarbojas. Tātad te bija runa par ekonomisku paziņojumu. There is, um, as uh, Mr. Chairman has, Kā priekšsēdētājs norādīja, tiek eh, runāts komisijas augstākajā līmenī par to, ka eh, ekonomika pasliktināsies Nord Stream 2 dēļ, tāpat tiek runāts arī par ģeopolitiskām sekām, bez tam tiek eh, runāts un debatēts arī par juridisko pusi un par to, cik tā šeit vajadzētu piemērot Eiropas enerģētikas noteikumus. Un uh, vai Nord Stream 2 ir uh, pakaļājums Eiropas tiesībām. Man lika pastāstīt mazliet vairāk par ekonomisko pusi, tāpat arī īsi pieskaršos juridiskajiem aspektiem, kas attiecas uz šo projektu. Ģeopolitiku atstāšu savu kolēģu ziņā, bet, protams, ka mums vispirms ir jāpastāsta, par ko īsti ir šis projekts. Es zinu, ka jūs noteikti ļoti labi pazīstat šo ziņu, šo, šo projektu, tātad te ir runa par uh, Uh, jaunu gāzes caureļu vadu, kas nodrošinās 110 gāzes PCM Eiropā. Uh, Germany, which is the biggest market. Paskatīsimies uz šiem tirgiem. Vācija, kas ir lielākais tirgus kontinentā, ir tikai 90 PCM tirgus. Tātad īstenībā varētu nodrošināt gāzi gan Vācijai, gan Polijai, gan iespējams arī Baltijas valstīm. Šo cauruļvadu būvē Gazprom uh, 2016. Decembr, 16. gada decembrī piecas Eiropas valstis bija daļa no konsorcija, bet tas mainījās, tāpēc ka uh, Polijas uh, regulātārs uzlika veto šim kopuzņēmumam. Tagad Gazprom turpina darbu un apgalvo, ka tas turpinās uh, darbu un caureļvadi tiks eh, būvēti, vismaz saskaņā ar Maskavas teikto. Nu, tāda ir pašreizējā situācija. Eh, ko Bonusrīm divi varētu nodarīt gāzes tirgiem? Lai mēs to varētu saprast, varbūt vajadzētu paskatīties uz Nord Stream 1 um, ehm, sekām. Uh, 5-6 gadus šis projekts jau darbojas, un tas ir ietekmējis eh, Eiropas gāzes tirgu. Šeit es esmu atainojis gāzes plūsmas Eiropā. Tātad te ir runa par gāzes plūsmām no rietumiem uz, no austrumiem uz rietumiem, un tie šie tirgi samazinās. Tātad mēs redzam, ka tie ir Ukraina tēlota, tas ir mazliet vairāk uz dienvidiem. Uh, un brūnā līnija savukārt palielinās, un tas ir Nord Stream. Tātad Nord Stream patiešām ir samazinājis gāzes plūsmas caur Ukrainu, un tieši to arī Gazprom bija iecerējis darīt. Un atklāt sakot, arī Nord Stream 2 nolūks ir darīt tieši to pašu. Tātad, ideja ir iztikt bez Ukrainas kā tranzīta valsts, tad, kad beigsies pēdējais līgums ar Ukrainu. Un ir arī uh, Uh, otra veida ietekme. Pašlaik Nord Stream gāze nokļūst Eiropā, nonāk Baltijas jūrā pie Vācijas, un tā sāk tagad uh, konkurēt ar Norvēģijas gāzi, ar sašķirināto dab dabas gāzi, un tas viss ir noticis ļoti mm, sāsinātā tirgus vidē ar ļoti asu konkurenci. Uh, Un uh, to arī ietekmē trešā enerģētikas pakotne, kas tika pieņemta 2009. gadā Eiropas Savienībā. Ir noticis tas, ka Gazprom gāze ir sākusi konkurēt ar citiem gāzes avotiem. Un tā ir kļūsi spējīgāka par gāzi, kas pie mums nonāk no austrumiem drēnas. Tieši to mēs arī redzam šeit šajā grafikā, piemēram, Čehijas Republika, Slovākija un pat Ukraina Uh, iegūst gāzi no rietumiem, nevis no austrumiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka uh, tā uh, bija lētāka. Mēs saskaramies ar šādu ironisku situāciju, kur krievu molekulas sacenšas ar krievu molekulām. Tātad te ir runa par divu veidu molekulām no austrumiem un no rietumiem. Šī gāze ir kļuvusi lētāka, tāpēc, ka ir izveidota fiziskā infrastruktūra. Uh, Tā tika uzbūvēta, lai savienotu nacionālos gāzes tirkus. Mēs šeit eh, sēžam virsū uz eh, tādu diezgan uh, ievērojumu starp savienojošo infrastruktūru, kas pievieno austrumu uh, tirgus rietumu tirgiem. Un pēkšņi šie austrumu tirgi ir labāk integrēti ar, ar rietumu mezgliem. Tātad uh, Eh, šie gāzes mezgli ir sākuši radīt eh, ietekmes cenām Austrum Eiropā. Mans eh, kolēģis to nosauc par negaidītajām sakām. Tātad Gazprom ir sācis konkurēt pats ar sevi. Un tas ir sācis ietekmēt veidu, kā tiek virzīta uzņēmējdarbība Eiropā. Uh, Tāpat ir jāpiemina vēl kāds elements. Šeit nav runa tikai par to, ka gāzi konkurētu ar gāzi, tātad rastos konkurences starp dažādām gāzēm. Te ir runa par to, ka parādās izvēle uh, ņemt lētāku gāzi no rietumiem, tad tas sāk ietekmēt cenas. Šeit mēs redzam, uh, kādas ir cenas uh, Krievu gāzē, kas nokļūst Austrum Eiropā. Un tad, tad te ir runa par Vācijas cenu, kas ir principā Krievijas Vācijas importa cena. Šīs eh, cenas ir sākušas kļūt līdzīgas, un tās ir sākušas kristies. Tātad eh, centrālajā un austrumē Eiropā tirgotāji ir izmantojuši iespēju iegūt lētāku gāzi no rietumiem, un līdz ar to ir pārslēgti līgumi ar Krieviju. Šīs sakas ir interesantas, tas rada labumu patērētājiem. Tagad eh, īsi pieskaršos arī uh, juridiskajā pusē, jo laika vairs nav daudz. Lūk, tāda biez grāmata Eiropas Savienības enerģētikas tiesības, un um, mēs ļoti ilgi par to spriežam, runājot par Nord Stream 2, uh, par visu Eiropas gāzes tirgu. Jautājums ir par to, cik tā Nord Stream 2 varētu pakļaut šīm tiesībām un kāds tiesiskais satvers ir atrasts šīm pakotnēm, kas ir pieņemtas. Sekojot līdzi diskusijām sabiedrībā, rodas ideja, ka Gazprom un visi, kas spēlē Eiropas tirgū, ir spiesti ievērot Eiropas tiesības, un tas attiecas arī uz Nord Stream 2. Es varētu piekrist pirmajam izteikumam, bet neobligāti otrajam. Domāju, ka šī atbilde nav tik skaidra. Nord Stream ir atkrastes cauruļvads, un parasti šādi cauruļvaļi netiek pakļauti Eiropas eh, režīmam. Tie tiek pakļauti ANO uh, jūras konvencijai UNCLOS. Tāpat arī mums ir vairākas starptautiskas vienošanās, kas uh, attiektos uz šo cauruļodu, tātad uz drošību, uz apkopi, uz force majeure un tā tālāk. Un tieši šeit vēlos norādīt, ka neviena vidusjūras importa a, līnija nebūtu pakļauta Eiropas Savienības enerģētikas režīmam. Norvēģijas cauruļvadi ir pakļauta Eiropas režīmam, bet Norvēģija ir daļa no Eiropas ekonomiskās zonas, tieši tāpēc uh, Norvēģijas caureļvadi ir pakļauti šīm tiesībām. Tāpēc ir ļoti grūti argumentēt, ka Nord Stream 2 būtu daļā no Eiropas enerģētikas režīma. Pieļauju, ka ir vairāki um, juristi, kas mēģinās to darīt, un tad ir jāatbild uz jaunu jautājumu, vai mēs šeit runājam par starp savienojošu caureļvadu, kāds īsti caureļvads uh, uh, šeit darbojas. Tātad te ir runa par caureļvadu, kas savieno divus Eiropas Savienības tirkus. Nu, tas ir sarešķīts arguments, tāpēc, ka Krievija nav Eiropas Savienības dalībās. Vai arī šeit ir runa par kā um, cauruļvadu, kas vienkārši piegādā gāzi tirgumu. Tad šeit parādās problēma, jo parasti uh, šādas cauruļvadi netiek pakļaut enerģētikas pakotnes nosacījumiem. Un uh, tiem vajag būt certificētiem tajā valstī, kura cauruļvads piegādā gāzi. Šajā gadījumā tā būtu Vācija. Uh, Uzskatu, ka ir ārkārtīgi grūti mm, argumentēt, ka Nord Stream 2 ir pakļauts Eiropas enerģētikas režīmam, bet uh, tad jums vajag pierādīt, ka Nord Stream 2 ir savienojošs caureļvads. Nu, jā, Nord Stream 2 kā iziet cauri vairākām ekonomiskajām zonām - Dānijai, Zviedrijai, Vācijai un Somijai, bet tas, manuprāt, eh, šos argumentus nepadara skaidrākus. Ja runa par uh, cauļuvadu pagarinājumiem, tad tāda ir vajadzīga, lai gāze varētu nokļūt tirgū. Nav nekādas jēgas, ja uh, šī, šī gāze tiek piegādāta, bet nevar tikt piegādāta pašam tirgum. Nord Stream 1 um, tiek uh, pievadīts Kraisvaldē Vācijā. Šeit ir ļoti daudz dažādu juridisku diskusiju. Tiek runāts par trešās puses piekļuves prasību. Tāpat mums ir arī vienošanās 2016. gada decembrī starp komisiju un Gazprom. Un Gazprom šeit varētu izmantot 80%, bet te, te būtu jāveic daudz citas izmaiņas, vajadzētu certificēt caurļvedu operators. Uh, Negribu iedzināties detaļās, bet, nu, tas viss, diemžēl, izjuka, tāpēc, ka poļi sāka protestēt, un lieta pašlaik ir Eiropas tiesā. Situācija ir tāda, ka Nord Stream 1 arī netiek pilnībā izmantots. Šķiet, ka Gazprom uh, varbūt uh, ir sācis kaut ko saprast pēc šiem astoņiem gadiem. Uh, un cauruļvads, kas piegādā Nord Stream 2 gāzi, nebūs EPA vai EPA plus, tā būs pilnīgi, tas būs pilnīgi cits cauruļvads, iespējams, ar pilnīgi citu režīmu. Tātad te būs runa par cauruļvadu, kuru apkāpos e, certificēts neatkarīgs cauruļvada operators, tas tad nodrošinās e, pārdošanu pēc gāzes ražošanas. Ja mēs izlasām trešo enerģijas pakotni par to, kas tur ir teikts, uh, izredzes, eh, ka šis tārādāts e, atbildīs Eiropas Savienības tiesībām, nav diezko skaidrs. Tātad šeit ir ļoti daudz interpretācijas iespēju. Uzskatu, ka šeit parādās arī eh, bīstamas lietas, ja mēs sāksim pārāk daudz iedziļināties interpretācijā, jo īpaši, ja mēs sāksim piemērot šīs tiesības selektīvi. Tātad, uh, um, regulējums tiktu padarīts politisks. Ja ir runa par enerģijas tirgu, tad šeit ir runa par vienādiem spēles noteikumiem visiem, kas darbojas Eiropas tirgū. Ja mēs sāksim nošķirt labās molekulas no sliktajām molekulām, nu, nu to var darīt, bet tad mēs eh, iesim Trumpa teritorijā. Mēs pateiksim, ka lūk, šīs automašīnas ir sliktas un tās ir labas. Bet regulējums nedrīkst kaut ko tādu darīt. Tas nozīmētu, ka uh, Eh, regulējošā iestāde komisija tiktu politizēta un arī pats regulējums tiktu politizēts. Man ir atlikusi vēl viena minūte, un nu tad es gribu beidzot eh, runāt par Ukrainu. Tas ir svarīgs temats šajās debatēs. Tiek runāts par diviem miljardiem uh, ienākumu, ko Ukraina zaudētu Nord Stream 2 dēļ. Nu, tā ir taisnība. Es šeit sagatavoju skaitļus, ko Ukraina ir guvusi zemāko cenu dēļ 14., 15., 16. gadā. Tad, tad šeit eh, Ukraina ir iegūs atlaides, un ja mēs to visu pareizinam ar šiem 16 uh, BCM no Krievijas, tad mēs redzam, ka patērētāji ir ieguvuši apmēram 1,1 miljardu do dolāru. Tad, tad, jā, varbūt šī peļņa ir lielāka, bet parādās, ka šī peļņa no uh, valsts kases nonāk pie patērētājiem un pie industrijas. Tātad šeit mēs redzam, ka šī ienākumi vairs nenonāk valsts kasē, un tas notiek uh, valstī, kurai ekonomiski klājas ļoti smagi. Tagad noslēgumā daži secinājumi. Pirmais, Nord Stream 2 no ekonomiskā un juridiskā viedokļa. Tad no ekonomiskā viedokļa Nord Stream 2 varbūt pat nav tik problemātisks projekts. Patērētāji šeit var kaut ko arī gūt. Un priekšnosacījums tam, protams, ir uh, spēcīgs uzraugs. Uh, Mm, vajadzētu novērst to, ka molekulas cīnās ar molekulām. Tad vajadzīgi ir arī starpsavienojumi. Šeit mēs runājam par centrālo un austrumu Eiropu. Nu, tas ir cits jautājums, pie tā vajadzētu atgriezties. Bet, ja runa par šo selektīvo vai strateģisko regulējumu izmantošanu, tad tā ir slikta ideja. Neko tam līdzīgu nevajadzētu darīt. Nu, ja Krievijas gāze tiks apstrīdēta drošības aspektu dēļ, tad šīs debatas ir ļoti mm, negatīvas un kaut ko tam līdzīgu nevajadzētu pieļaut. Tātad to vajadzētu panākt politiskā ziņā, nevis eh, izmantojot regulējumu un nevis eh, politizējot eh, konkurences uzraugu, kas ir Eiropas komisija. Tas arī viss. Paldies priekšsādētāji, paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Goltau, for our first presentation. Lielas paldies par pirmo prezentāciju. Nākamajam runātājam vārds. Sīprende Jonkungs no Nīderlandes. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani, devāt iespēju uzrunāt komiteju. Ir trīs lietas, uz kurām gribētu norādīt. Pirmkārt, tas, cik lielā mērā Nord Stream projektu var uzskatīt par komerciālu projektu. ir arī šeit aktuāli ģeopolitiskie un drošības apsvērumi, un tad nobeigumā runāšu varbūt par plašāku ģeostrateģisko dimensiju, piemēram, Turcijas jauno caurulvadu kontekstā. Polijas konkurences iesp, uh, iestādes, par tām jau runāja kolēģis Andrējas, tomēr vajadzētu sākumā jau norādīt, tīri no uzņēmējdarbības skatu punktu raugoties, ir ievērojami, ka šķiet, ka mēs pastāvīgi investējam uh, fosilā kurināmā cauruļvadu infrastruktūrā. Un paturot prātā ne, to, tātad ne tikai to, ka samazinās gāzes patēriņš Eiropā, bet arī ilgtermiņā galu galā mūsu vēlme taču ir uh, investēt atjaunējumā enerģijā un infrastruktūrā. Polijas konkurences iestādes lēmums uh, Um, sākumā jāsaka, ka Gazprom ar partneriem plānoja kopīgi celt šos cauruļvadus, un visi šie uzņēmumi aktīvi piedalās arī dabasgāzes piegādēs un tirzniecībā. Šobrīd gan šķiet, ka Gazprom viens pats cels šos cauruļvadus būvēs, bet atbilstoši 9.1 pantam gāzes direktīvā ir noteikts, ka certificēt šos projektus var tikai tad, ja ir viens vienīgs īpašnieks, un Gazprom vēl aizvien tātad būtu abās pusēs. Tas nozīmē, ka šī norma nav izpildīta. Interesanti ir arī tas, ka ko, tā kā Gazprom viens pats plāno īstenot šo projektu, tad Vācijas valdības izmantotā uh, retorika attiecībā uz projektu ir mainījusies. Tagad tiek norādīts, ka tas ir privāts projekts. Nu, vienalga, ko lai tas arī nenozīmētu, tas ir privāta uzņēmums, un tur nesot pilnīgi nekāda politiskā atbalsta. Nu, man tas nedaudz mulsina, jāsaka. Vācu politiķi turpina aktīvi lobēt Nord Stream 2 projektu, un to pierāda uh, vairāki lēmumi, uh, arī Rīgas drošības konferencē 2016. gadā, kur Vācijas lauksaimniecības ministrs Kristians Šmits norādīja, ka tas ir privāts projekts ziemeļos. Vērts atzīmēt arī, ka diskusijās kopumā, sarunās kopumā, diskusijas par Krievijas militāro spēku lomu Ukrainā pilnībā nodalīts no tā, kas notiek Nord Stream 2 kontekstā. Tas pats par sevi ir visai ievērojami paturot prātā Krievijas uzņēmumu lomu un Krievijas valsts uzņēmumu lomu. Interesanti ir tas, ka Vācijas pārstāvi ir norādījuši, ka pēc 2019. gada Ukrainas tranzīta loma tiktu garantēta, bet uh, Gazprom pats savos paziņojumos nu, izsakās varbūt uh, ne tik konkrēti. Tālāk par ģeo ģeostrateģiskajiem drošības apsvērumiem. Šeit gribētu runāt par Zviedrijas kā dalībvalsts lomu. Zviedrija pati par sevi, tai nav īsti bāžu par piegāžu drošību. Attiecībā gan uz Zviedrijas pašas teritorijas izmantošanu, kā arī materiālajām sekām Nord Stream 2 būvniecībai. Tā plašāk vērtējot, eh, ko šobrīd veic eh, Zviedrijas valdība, Krievija tiek uzskatīta par valsti, kas spēj apdraudēt Baltijas jūras reģionu un eh, tās valstis uh, militārā veidā. Uh, Zviedrija nav NATO locekla, tādēļ tā ir iemesls bažām. Un kāds piemērs. Zviedrijas teritorija ir strateģiski būtiska arī Krievijas militārajiem spēkiem. Uh, un to apstiprina arī aizvien pieaugošais ziņojums skaits par Krievijas spiegošanas darbībām Zviedrijas teritorijā, un jo īpaši saistībā ar Zviedrijas a, a, militāriem spēkiem un Gotlandes a, iekšējo apsar, krasta apsardzi. Pēdējā laikā dzirdam aizvien vairāk ziņu par Krievu aģentiem, kas izlieks par turistiem, dodas uz Gotlandi, uh, un uzdod ļoti daudz jautājumu militāriem personālam un uh, tātad vietējiem uh, zemes sargiem, jautājot, ko tad īsti viņi dara. Un uh, šīs darbības ir pieaugušas pēc Zviedrijas armijas komandiera paziņojuma par to, ka ir jāpātrina uh, uh, militāro spēku klātbūtne Gotlandē, pārceļot par pusgadu ātrāk nekā tas bija sākotnēji plānots. Pagājušajā gadā Gotlande um, lēma uh, liekt pieeju Nord Stream 2, samazināt šo pieeju, beidzot uh, iznomāt. Uh, ostas, bet tajā pašā laikā Zviedrijas dienvidos tika norādīts, ka viņiem esot līdzīgi plāni, ļaujot tūri izmantot Nord Stream 2 ostas. Tad gan lēmuma pieņemšana tika atlikta. Vakardien savukārt parādījās, ka šīs pilsētas uh, iestāde valdības pārstāvji ir devušies Stokholmu pārnāt šo jautājumu, un šorīt saprat, ka Zviedrijas valdība, lai arī it kā vēl aizvien um, norāda uz savām drošības uh, bažām, uh, Šo lēmumu atstājot, kā, protams, vietēju, mm, vietējās pašpārvaldes iest uh, rokās, bet šķiet, ka tiks dota pieeja Nord Stream 2 šai ostai. Paturot prātā abu šo atrašanās vietu ģeostrateģisko uh, svarīgumu un to, ka pieaugs mm, izlūkošanas darbības šajā Zviedrijas daļā, uh, Nu, to varēja sagaidīt, un tas parāda, ka pati Zviedrijas valdība jau ir sapratusi, ka ir jāstiprina drošības pasākumi. Jo visticamāk kaut kas tāds jau tiek arī tad tika gaidīts. Vajadzētu arī norādīt, ka tad, kad tiek būvēta infrastruktūra, šeit gribētu atsaukties uz elektrības uh, uh, vadu Nordbalt starp Zviedriju un Lietuvu. Tobrīd, tad, kad tas tika būvēts, tad bija vairāk šķēršļi no Krievijas Baltijas jūras flotes, kas traucēja šīs, um, šī elektrības savienojuma būvniecībai, un tas um, tātad ne tikai pārkāpa Lietuvas teritoriālo integritāti un suverenitāti, tas um, ir arī signāls, ka uh, Uh, Maskava uz Lietuvas ekonomisko zonu skatās kā uz savas ietekmes sfēras zonu. Interesantā kārtā vēl kāda lietas, ko gribētu norādīt saistībā ar iepriekšējo jautājumu par Nord Stream 2 komerciālo raksturu. Ja paturam prātā visu cauruļvada maršrutu, tad ir pārsteidzoši, ka Kaļiņingrada uh, Uh, tai nav pilnīgi nekāda loma šeit spēlējuma. Um, Kaļiņģerads ostas netiek izmantots. Kādēļ tā? Un no uzņēmējdarbības skatu punktu raugoties, ja jūs zināt, ka darba um, izmaksas Kaļiņģeradā ir krietnī zemāks, kādēļ tad to darīt Zviedrijā? Un tas arī atbilst it kā plašākajam Krievijas valdības plānam importu aizvietot, veicināt uh, vietējo ražošanu, tā tālāk. No tirgus skatu punktu raugoties būtu tikai loģiski izvēlēties Kaļiņingradu. Tādēļ, nu, kādēļ ne, ja jau galu galā tas tāds komerciāls pasākums. Tālāk, Vācija. Vācija raugās uz Nord Stream 2 kā uz veidu, kā atrisināt enerģijas piegādes problēmas pēc tam, kad tika pieņemts uh, lēmums uh, atteikties no kodola enerģijas. Dažiem uh, likumdevējiem Vācijā šķiet neiedomājami, ka Krievija varētu izmantot gāzes piegādes sistēmu kā strateģisku instrumentu un izdarīt, tātad veidu, kā izdarīt politisko spiedienu uz Vāciju. Bet, nu, tas, ka tam nav precedentu, nenozīmē, ka tā nevarētu notikt tā kopš uh, Berlīne ir uh, līdera pozīcijās Eiropas Savienībā, arī politika attiecībā uz Krieviju visticamāk, un arī Krievija to ir ņēmusi vērā, un tiks izdarīti centieni uh, panākt, ka nākotnes uh, valdība Berlīnē tomēr palīdzētu Krievijai, nu, vai saistībā ar sankcijām vai citiem iznāmiem projektiem. Un tā kā uh, Vācijai ļoti svarīga loma arī NATO klātbūtnē Lietuvā. Krievijai ir intereses izmantot jebkādus uh, instrumentus, kas tai ļautu sasniegt tās nospraustos strateģiskos mērķus Baltijas jūras reģionā. Nobeigumā par plašāko ģeostrateģisko kontekstu. Pirmkārt, ja mēs domājam par centrālo un austrumu Eiropu, Un šeit nepiekrītu kolēģa vērtējumam par situāciju. Ja paraugāmies uz sarunu pozīcijām un to spiedienu, ko var izdarīt šīs tranzīta valstis, tad Nord Stream 2 īstenošana reāli radīs lielāku ģeostrateģisko nedrošību tādām valstīm kā Ukraina, Polija un Slovākija. To sarunu pozīcija mm, attiecībās ar Krieviju samazināsies, nevis pieaugs. Un, ja paraugamies plašāk un runājam ne tikai par Nord Stream 2, bet ņemam vērā arī uh, Turcijas uh, cauruļvada būvi, nu, tad arī tur visai interesanta situācija. Ja paraugāmies uz esošiem Turcijas plāniem, uh, divi vādi, 2,75 miljārdi kubikmetru, pirmais aizvietošot Balkānu cauruļvadu, Ukraina, Moldovija, Rumānija un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tur jauna kapacitāte neradīsies. Bet Turcijas tirgu gāzes pieprasījums pieaug, tādēļ no komerciāla skatu punkta raugoties ir loģiski veidot uh, caurvadu uz Turcijas pusi, bet tas liek jautāt, kādēļ Krievija un Gazprom iepriekš to nav darījuši, bet uzstāja uz uh, South Stream uh, Uh, tātad 63 miljārdi kubikmetru, kur pieprasījums nav milzīgs. 15,87 miljārdi kubikmetru Turcijai. Turcija, uh, Turcijai nevajag to visu, nu daļu varbūt jā, bet nu 15,7 gluži nē, un tad rodas pārpalikums. Iedomājamies uh, 8 miljārdu kubikmetru gāzes pārpalikumu, nu tādas ir reālās aplēs, tad jājautā, kur tad šī gāze nonāks. Uh, Dienvidā Austrum Eiropā, Grieķijā, um, Balkānu valstīs, kaut kur šajā reģiona daļā. Nu, tas pats par sevi Gazpromam īsti neinteresē. Tas nav svarīgākais tirgus. Vācija ir lielākais tirgus, Itālija ir otrais lielākais tirgus, tādēļ Itālija šeit ir plānotais galamērķis. Un kā tad tur nonākt jautājums? vai tiks būvēti jauni cauruļvadi šajā teritorijā, kas tad pēc tam secīgi ar ko vajadzēs dalīt kapacitāti, jo tas būs pakļauts trešā, trešai tirgus pakotnē. Nu, mastīcams, jāsaka, paturot prātā, kā iepriekš Gazprom ir rīkojies cauruļvadu būvē. Visticamāk, tā vietā viņi mērķē uz Itālijas, Turcijas, Grieķijas šo starpkonektoru, kur ir aptuveni 8 miljārdu kubikmetru kapacitāte. Un, ja tas tiek paplašināts ar papildus cauruļvadiem, vadiem, Tad tā rezultātā tas varētu Gazpromam uh, radīt maršrutu uz Itāliju, kā uz ko netiktu attiecinātas TPI prasības 25 gadu garumā. Tā plašākā kopaina tad šeit sekojoši Transadrijas jūras um, cauruļvādi 10 miljārdi no Azerbaidžānas uz dienvidā, uh, Eiropu, kādā brīdī tas varētu pieaugt līdz 20 miljardiem uh, kubikmetru, un tad nu šķiet, ka ir sacensība, kurš pirmais nonāks Itālijā. Gaidot uh, varbūt ilgtermiņā papildus piegāžu apjomus no Azerbaidžānas, varbūt kādā brīdī pat no Irānas. Bet, nu, par īstermiņu runājot, man šķiet, ka tā ir tā stratēģija, ko izmanto Gazprom, vismaz Dienvidu Austrumē Eiropā. Viņi mēģina it kā paspēt uh, pirms konkurentiem mērķi sasniegt. Nobeigumā gribētu norādīt, ka tīri no enerģijas, enerģētikas uh, savienības skatu punktu raugoties ir visai maz elementu, visai maz punktu, kam atbilst Nord Stream 2. Un vēl kādas lietas, kas visai svarīgi. Ja Eiropas Savienība atbalstīs Nord Stream 2, tad tas nozīmēs, ka, ja mēs ņemam vērā, ka Gazprom eksporta modelis vai dominējošā pozīcija iekšējā tirgu aizvien lielākā mērā pēdējo gadu laikā ir pieaugusi, paturot prātā Novatek un citu ražotāju radīto spiedienu, šķiet, ka Gazprom sastopas ar spiedienu iekšējā tirgu, bet tajā pašā laikā um, rēķinās ar šādām milzīgām investīcijām uh, cauruļvados uz Eiropu kā uz galveno tirgus, tirgu. Ja viņiem izdosies, tad savā ziņā tiks samazināts spiediens it kā Krievijas iekšienē uz uh, uh Gazprom monopolu lomas. Um, tātad sabrucināšana, tā teikt. Mēs nevēlamies um, šādu scenāriju, ja gal galā mūsu mērķis tomēr nodrošināt konkurenci. Paldies! Paldies! Paldies, ka iekļāvāties laikā. Vārds trešajam ekspertam Loskots Trašota kundze, lūdzu, 15 minūtes. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. I would like. Labrīt, dāmas un kungi. Centīšos palaist savu prezentāciju. Tiešām liels gods būt šeit. Runāt kā trešajai vienmēr liels izaicinājums. Yeah, yeah. Okay. So, uh, yes, I would also. Tad es arī vēlētos runāt par Nord Stream 2. Izlaidīsim dažus slaidus, jo tas jau tika apspriests. Jūs jau zināt projekta detaļas un ka, kā sākās īstenošana ar pirmiem cauruļu vadiem un to pārklāšana sākās. Dzirdējāt arī par dažiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras projekts. Pirmkārt jau lemt par to, vai nepieciešama vispār sadarbība starp Gazprom un Eiropas partneriem. Tad tālāk noskaidrot, kā tas ietekmēs eh, projekta finansēšanu, bet lielākie izaicinājumi ir pašā Eiropas Savienībā. ES tiesības un kā tas eh, attiecas uz Nord Stream 2 un kāda ir Eiropas Savienības uh, regulātora normatīvais skatījums uz Nord Stream 2. Šeit ir arī eh, ļoti specifiska vide, normatīvā vide, politiskā vide Eiropas Savienībā, un svarīgs arī laika jautājums. Tāds ir mans viedoklis. Tātad tas viss aktualizējās tūlīt pēc Krievijas-Ukrainas konflikta sākuma. Un ir arī spriedze attiecībās ar Krieviju, aizvien pieaugoši drošības izaicinājumu konteksts, to mēs dzirdējām no kolēģu prezentācijām, arī situācija Baltijas jūrā. Uh, No manas eh, perspektīvas svarīgs ir arī aspekts ar iekšējiem izaicinājumiem Eiropas Savienībā, un Brexit ir tikai viens no izaicinājumiem. Kāds varētu būt eh, projekta ietekme? Nord Stream jau šobrīd ietekmē situāciju Eiropā, un viena no lielākajām ietekmēm – būtu tā, ka pieaug strīdīgums. Šeit viedokļi dalās divās grupās. Šos viedokļus varēja dzirdēt arī manu kolēģu prezentācijās. Tātad Nord Stream 2 proponenti saka, ka projekts ir komerciāls, koncentrējas uz gāzes importu ilgspējību. Un šādā skatījumā piegādes ar, no Krievijas eh, tiek uzskatīts par ļoti svarīgām, lai garantētu stabilitāti un apgādes drošību, zemākās izmaksas un runā par to, ka sadarbība ar Krievijas partneriem dotu konkrēts ekonomisks iegūms eh, tiem, kas piedalās šajā projektā. Tad parasti šie viedokļi aizstāvi attiecībās ar Krieviju un gāzi runā par normalizēšanu un vai pat de facto stiprināšanu. Un tad ir otra viedokļa pārstāvi, kas uzskata, ka projekts ir politisks, un koncentrējas uz apgādes drošības īstermiņa un vidēja termiņa apdraudējumu, pastāvot eh, reālam eh, piegādes pārtraukuma riskam, un runā par diversifikācijas nepieciešamību no Krievijas gāzes, uzskata, ka Krievijas gāze ir avots eh, nedrošībai iespējamai, un dzirdam arī no mēdījiem ka šīs piegādes ir dārgas un ar atšķirīgu cenu veidošanu, it īpaši, ja Gazprom ir dominējošs stāvoklis, un ka tas ietekmē gāzes tirgu, bet arī ārlietus un drošības politikas jautājums. Un šie, šo viedokļu aizstāv parasti ir piesardzīgāki attiecībā uz attiecību normalizēšanu ar Krieviju un e, dažkārt tiek izteikts, ka tam ir jābūt atkarīgam no situācijas uzlabošanas Ukrainā. Tālāk, paskatīsimies šo karti. Redzam, ka Eiropa ir sadalīta attiecībā uz Nord Stream 2. Zilā krāsa apzīmē valstis, kur lielākā daļa atbalsta projektu, dzeltenā ir pret. Bet jūs redzat arī, ka ir ar iesvītrotas Ehm, tās ir valstis, kas nav pārliecināts. Vai, piemēram, eh, tādas, kas redz gan iegūmus, gan zaudējumus. Vai neitrāls, kā Turcija. Tad redzam iegūmus, bet arī eh, saskata izaicinājums, problēmas. Tātad eh, Baltā krāsā atstādās valstis neskar konkrēti šī šis projekts, vai arī tās ir izvēlušas būt neitrāls, jo šis ir sensitīvs temats. Jūs jau redzat, ka Nord Stream 2 jau šobrīd šķeļ Eiropas Savienību, un šis dalījums padziļinās, tādējādi vājinot Eiropas Savienību, kas šobrīd ir īpaši svarīgs aspekts, tad, kad Eiropas Savienība piedzīvo šādus uh, nestabilitātes periods gan iekšienē, gan ārpusē. Un tādējādi atspoguļojas strīdīgie jautājumi Eiropas Savienībā saistībā ar Eiropas Savienības eh, gāzes apgādes drošības politikas lielākiem izaicinājumiem un mērķiem. Tāpat arī attiecībā uz to, kā veidosies gāzes piegādes attiecības ar Krieviju un saikni starp gāzes tirgiem un politisko notikumu attīstību. Tālāk. Attiecībā uz gāzes tirgiem mēs jau dzirdējām lielu daļu eh, no šī stāsta. Tas noteikti liktu pieaugt Vācijas lomai Eiropas gāzes tirgu, to mēs redzējām jau Nord Stream 1 gadījumā, un tas stiprinātu arī Gazprom lomu Vācijas tirgu. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet 2016. gadā Krievijas gāzes piegāda Vācijas tirgam pieauga par aptuveni 10% un veidoja vairāk kā 50% no vācu mēsturniecību patēriņa. Gazprom loma Vācijas tirgu pieaugtu, bet arī reģionā. Pieaugtu arī gāzes piegādes apjomi, uzkrāšana, tirzniecības apjoma. Tas visdrīzāk veidotu Gazprom tirgus eh, lomas eh, pieaugumu arī uh, dominanci Vācijas tirgu un reģionālajā tirgu. Tāpat Nord Stream varētu arī ļaut pieaugt Krievijas gāzes proporcijai Eiropas Savienības gāzes importā. Jūs redzat šeit, ka no 2010. gada gāzes piegādes apjoma Eiropai pieaug. Tā tas turpinās arī 16. gadā. 16. gadā pēc Gazprom eh, vērtējuma par 3% pieauguši gāzes piegādes apjomi. Līdz ar to mazinātos diversifikācijas iespējas Eiropas Savienībai, tīpaši centrālā un austrumē Eiropā. Tāpat arī mainītos virzieni un maršruti gāzes plūsmai centrālā un austrumē eh, Eiropā. Tātad eh, šie tirgi noteikti tiktu ietekmēti. un tas varētu rezultātā dot e, li e, lielāku Gazprom e, pozīcijas nostiprināšanos Eiropas Savienībā. Un jāskatās, kā tas iet kopā ar Eiropas komisijas antitresta procedūrām, kas ir uzsāks pret Gazprom. Un tad jāskatās, kā šī miedarbība atrisinātos. Tāpat Nord Stream 2, protams, ietekmētu Eiropas Savienības ārējās attiecības, ne tikai saistībā ar gāzi, kā jūs zinat. Pamatmērķis Nord Stream 2, kā to Gazprom ir paziņojuši, ir nodrošināt ievērojumu samazinājumu vai pilnībā atteikties no tranzīta caur Ukrainu. Tādējādi Ukrainai ievērojami mazinātos arī ieņēmumi un mazinātos Ukrainas loma Eiropas gāzes piegādē. Tas nozīmētu, ka Nord Stream 2 var vājināt Ukrainu un tās ekonomisko un politisko stabilitāti, vismaz īstermiņā. Bet šis moments ir svarīgs, jo Ukrainā de facto ir kardarbība ar Krieviju, kas nozīmētu ievērojami samazinātu Ukrainas eh, spēju debatēt ar Krieviju, mazināt tās pozīciju. Tāpat arī mazinātu Eiropas Savienības eh, ieinteresētību sadarboties ar Ukrainu gāzes jautājumos un eh, apdra varētu apdraudēt arī apgādes drošību, jo samazinātos eh, maršruti, pa kuriem, maršrutu skaits, pa kuriem tiek piegādāt gāze Eiropā. Tad mazinātos arī Eiropas Savienības uzticamība Ukrainā. Manuprāt, kopš 2014. gada Eiropas, eh, drīzāk, eh, enerģētikas kopienas eh, ietvars kļūst skaidrāks. Un tas varētu mazināt uh, to, cik īstenojami ir Eiropas Savienības politiskie mērķi, un tas vājinātu Eiropas Savienību. Tāpat Nord Stream 2 varētu arī ietekmēt ārējās gāzes eh, tirgus attiecības ar Krieviju. Jūs zināt, ka pašreizējās politiskās attiecības ar Eiropas Savienību un Krieviju ir ļoti saspringtas, eh, spēkā ir Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju. un e, jāstiprina būtu e, piegādes avotu diversifikācijas politika. Tomēr šobrīd Krievijas gāzes eksports uz Eiropas Savienību ir stabils un pieauga apjomā un, un tirgus daļas proporcijās. E, to, kā redzam, nav ietekmējuši politiskās problēmas, un Eiropas Savienība nav spējusi efektīvi realizēt savus politiskos mērķus šajā jomā. Uh, Secinājumi. Nord Stream 2 varētu mazināt vairāku enerģetikas savienības mērķu īstenojamību, piemēram, piegādes avotu diversifikāciju, piemēram, Centrāla Eiropas, Centrāla Austruma Eiropas un Dienvida Austruma Eiropas eh, gadījumā nodrošināt trīs neatkarīgas gāzes piegādes avots, kā to viceprezidents Šefčovičs solījis. Tāpat arī varētu mazināties e, sadarbības pieaugums starp Eiropas Savienības dalību valstīm un vienota Eiropas Savienības politika attiecībā uz Krieviju, lai īstenotu strateģisku partnerību ar uh, Ukrainu enerģētikas jomā. Manuprāt, e, Nord Stream 2 šobrīd ir saistīts ar jautājumiem par Eiropu Mēs redzam, ka ir skaidrs politiskās sekas. Kāds būtu jāveido attiecības starp gāzes tirgiem un politiku? Es e, pieņemot, ka mēs dzīvojam labākajā iespējamā pasaulē, tirgi nav pilnībā integrēti, e, Brexit gadījums, konkurence nav ideālā situācijā. Un kad eh, tirgus dalībnieki rīkojas oportunistiski, kāda loma Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas. Tāpat šeit ir aktuāls jautājums par kopīgiem mērķiem un interesēm Eiropas Savienības dalību valstīm attiecībā ar Krieviju un Ukrainu. Vai šīs debats pirms Nord Stream 2 eh, nebūtu laba iespēja no jauna definēt šos mērķus? Nord Stream 2 saistīts arī ar vienotības jautājumu Eiropas Savienībā. Un ko darīt šādās uh, sašķelšanās uh, gadījumos? Un tā varētu būt iespēja Eiropai padziļināt izpratni, stiprināt solidaritāti, uzticēšanos un sadarbību Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you so much to our Paldies mūsu trim ekspertiem un šobrīd laiks diskusijai. Dodam vārdu kolēģiem. Sarakstā pirmie Tūne Kelams un Balčītis kungs pēc tam. Paldies, priekšsarētāji. Vēlos pateikties ekspertiem par ļoti interesantu un noderīgu pieeju šai problēmai. Manuprāt, viena no būtiskākajām lietām, kuru nevaram palaist garām, ir konteksts. Mēs nevaram izlikties, ka Nord Stream 2 ir kaut kas atsevišķa privāta iniciatīva. Klausoties šīs prezentācijas, man rodas sajūta, ka mēs politiķi bieži vien e, kā aklie, kas eh, tausta ziloni, mēģina saprast, kas tas ir. Un, eh, konstatējam tikai atsevišķas detaļas, bet kā politiķi mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz juridisko aspektu vai tikai uz ekonomisko aspektu. Mums ir jāredz kopaina. Paldies Trahotas kundzei par to, ka jūs izteicāt šo eh, aicinājumu būt vienotiem un eh, pieņemt realistisku pieeju. Pirms dažiem gadiem, kad sākās šī iniciatīva, es atceros Vācijas kancleri, kas atrunājās, nosaucot to par privātu iniciatīvu, kur valstī nav jāiejaucas. Tagad ir skaidrs, ka mums ir darīšana ar Gazprom, kas jau labu laiku ir Krievijas ārpolitikas būtiskākais instruments. Un to ir svarīgi saprast, jo galvenais aspekts tomēr ir drošības aspekts. Situācija Baltijas jūrā ir kļuvusi daudz riskantāka. Krievijas jūras spēkiem darbojoties, cenšoties kontrolēt situāciju saistībā ar Kaļiņingradu. Jūs arī pieminējāt, ka ir iebiedēšana, kur veica Krievijas jūras spēki tad, kad eh, Lietuva centās nodrošināt savienojumu ar Zviedriju, eh, izveidojot konkurējošu tīklu. Ir arī svarīgi, ka šīs jaunais cauruļvārds palielinās uh, Gazprom eh, klātbūtni Vācijas tirgu un Eiropas tirgu kopumā. Mans jautājums ir tāds, vai jūs saredzat iespēju, ka Krievija šantažēs, tātad ne tikai piegādās gāzi, bet arī draudēs atslēgt to vai atslēgs reāli to situācijā, kas varētu būt politiska vai militāra krīze? Es pilnībā piekrītu galvenai ziņai, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama daudz reālāka pieeja, koordinācija, rēģējot uz šo izaicinājumu. Paldies! Paldies, Balčitis kungs! Čia gerbiamas pirmininkė, e, aš esu iš. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es esmu no Lietuvas Lietuva tika vairāk kārt pieminēta. Vēlējos pateikties e, mūsu ekspertiem, kuri gan diezgan pretrunīgi prezentēja šo e, politisku, politisko gāzes piegādes projektu. Eiropas parlamentā esmu septiņus gadus. Esmu int intensīvi nodarbojies ar šo jautājumu risināšanu. Un šeit rodas jautājums, ko mēs esam spējuši paveikt šajā laikā. Pirmais mērķis jau no paša sākuma Ukrainas krīzei bija mazināt mūsu enerģētisko atkarību. Mēs visi labi sapratām, ka mūsu, ne, ka mūsu neatkarība no Krievijas ir svarīgākais elements un nepieciešamība diversificēt um, energoavotus. Šodien mēs runājam par to, ka šis projekts jau nav nekas slikts, tiek palielināta konkurence, mazinātas cenas, ka tas ir ekonomisks projekts. Tā mēs absolūti nepiekrītu. Lietuvai ir ilga pieredze šai jomā, Sešus gadus mēs maksājam 20 līdz 30% augstākas cenas Krievijai, tāpēc, ka Krievija vēlējās mūs vienkārši politiski sodīt. 2000. gadā attiecībā uz naftas caurumu vai družba kas e, nodrošināja piegādes mūsu naftas pārstrādes rūpnīcai, tad, kad mēs e, atteicāmies pārdot e, šo rūpnīcu Polijai, mūs pilnībā atslēdza no Krievijas piegādēm. Un pēc zināmā laika mēs Butingē izbūvējām um, dabasgāzes um, terminālu un nodrošinājumu savu neatkarību. Tas radīja lielu neapmierinātību Krievijai, ne tikai Krievijai, bet arī atsevišķām personām Lietuvā. Tā kā mums ir ļoti liela pieredze šajā jomā, un mums ir skaidrs, ka cauruļvadi ir tikpat svarīgi kā atomelektrostācijas, kas nodrošina konkrētu energoneatkarību. Ar enerģiju mē, mēs varam nodrošināt, turpināt nodrošināt mājasaimniecības, un gāzes caurvadi ir ļoti svarīgi, tā skaitā mūsu valstī. un ir tiešām grūti runāt eh, par gāzes kā energo avota pilnīgu aizstāšanu. Tas prasītu visas enerģetikas sistēmas pilnīgu nomaiņu. Un es domāju, ka mums šeit Eiropas parlamentā ir jāizvērtē visus iegūmus un arī zaudējumus Polijas eh, atteikums bija ļoti pamatots. Arī mums vēlreiz ir jāpārskata līguma ar Krieviju un ļoti precīzi jāpaskatās, eh, kādas ir mūsu perspektīvas. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Fotikas kundze. Protams, es piekrītu Polijas konkurences iestādes viedoklim, eh, tāpēc es Nemaz šeit eh, nerunāšu par argumentiem, kas saistās ar konkurenci. Runāšu tikai par politiskajiem un drošības argumentiem. Mums vajadzētu atcerēties, ka pat pirms Nord Stream 1 eh, izbūves sākuma šī koncepcija par enerģētikas rīku izmantošanu ārvalstu politikas mērķu sasniegšanai bija skaidri aprakstīta Krievijas federācijas oficiālajos dokumentos. Tas parādījās jau 2006. gadā. Ieklausoties mūsu pirmajā prezentācijā, es atcerējos savu darbu Um, Pūzeka kancelijā. Tas ir pirms 16 gadiem. Un tolaik es atbalstīju šo pievienojumu Norvēģijas gāzes instalācijām. Īsnībā vēlākās valdības to visu sagrāva, un Nord Stream projekts tika virzīts uz priekšu. Polija un Baltijas valstis, kā jaunas dalība valstis, kas iestājās tikai 2004. gadā, nebija pietiekami spēcīgas tolaik. Tomēr mums vajadzētu atcerēties par Eiropas projektu, kas um, tika nomākts pateicoties šai spēcīgajai Krievijas ārvalstu politikai. Bija pilnīgi skaidrs, kā Krievija vēlējās um, izdarīt spiedienu uz manu reģionu, jo īpaši izdarīt spiedienu uz Ukrainu, Baltijas valstīm un arī uz manu valsti. Tādā veidā mēs būtu mazāk izturīgi un vieglāk pakļautos šantāžai. Un, atklāti sakot, enerģijas šantāžas incidenti jau ir notikuši. Pavisam nesen ir bijuši šāda veida izteikumi. Tāpat es atceros 2009. gada septembrī, kad Putins viestojās Vesteplatē. Ar rietumu līderu priekšā tur bija klāt arī kanclere Merkele, kā arī vairāku Austrumēropas līderu priekšā Putins Polijai piedāvāja iespēju nodrošināt uh, savienojumu ar šo Krievijas ārvalstu politikas koncepciju. Tolēk Polijas prezidents uh, Kačīnskis to noraidīja. Un tolēk arī Polijas premjerministri Julija Timošenko uh, vienkārši demonstratīvi atstāja šo sanāksmi. Uh, Kopš paša sākuma šī koncepcija bija izteikti politiska. Tagad Nord Stream 2 tikai pasliktina mana reģiona situāciju. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Paldies, kā norganizējāt šo tikšanos. Gribētu pateikties visiem paneļa runātājiem. Mēs uh, ļoti labi sapratām jūs teikto. Sākumā es vēlētos izteikt paust Ukrainas Verhovna Rāda lūgumu. Tas tika pausts jau pagājuši gadu. Šajā svarīgajā politiskajā dokumentā mūsu ukrāņu kolēģi ļoti skaidri norāda, ka vispirms Ukraina ir uzticama partnerē dabas gāzes transportēšanā Eiropai, tāpēc nav vajadzīgi alternatīvi piegādes ceļi. Otrakārt, viņi arī skaidri norāda, ka Nord Stream 2 projekts gan no viņu, gan no mūsu perspektīvas ir ekonomiski nepamatotas investīcijas, kas tiek darītas mm, izmantojot Eiropas patērētāju naudu. Tāpat arī šādu cauruļu vadu izveide, apējot Ukrainu, uh, ir eh, politiski motivēta. Tā ir Putina vīzija. Jau pirms vairāk nekā pieciem gadiem viņš lepni paziņoja, ka līdz 2019. gadām Ukraina vairs nebūs um, eh, Krievijas gāzes tranzīta valsts. Pats ļaunākais ir tas, ka Eiropā ir eh, sākusi sadarboties ar Putinu. Nord Stream 1 nespēja to paveikt, bet Nord Stream 2 to izdarīs. Un tāpēc es gribētu saukt Nord Stream 2 par uh, projektu slepkavu, jo tas eh, nogalina Eiropas solidaritāti, nogalina reģionālo sadarbību, node, no, nogalina citus gāzes ceļus, un īsnībā tas sagrauj arī šo lielisko ideju par Eiropas enerģijas savienību. Visu to saprotot, mums ir jāredz, ka ir ļoti daudz Eiropas politiķu, kas ir iesaistīti šajā projektā un to atbalsta. Tas ir patiešām uh, apkonojošs brīdis um, Šrēderam. Šrēderisms tagad izplatās. Eiropas bijušie politiķi saņem naudu no Gazprom, no Krievijas valsts uzņēmumiem, kas eh, mēģina sagraut Eiropas vienotību un solidaritāti. Mums vajadzētu viņus saukt vārdos un nokalināt, jo viņi nestrādā Eiropas labā. Viņi strādā tikai par labu savām kabatām, lai sasniegtu Putina mērķus. Ja mēs vēlamies saprast, kas īsti notiek, ja mēs paskatāmies uz Krievijas valsts uzņēmumu valdēm, piemēram, Gazprom, tad mēs redzam, kas ir pie varas. Tie ir bijušie um, KGB aģenti. Mums vajadzētu paskatīties, vai tiešām tas ir mūsu interesēs. Mums vajadzētu turpināt izvērtēt atbilstību Eiropas Savienības konkurences noteikumiem. Un vajadzētu arī paskatīties, kā uh, Eh, tik lielus projektus var sākt eh, īstenot bez iepriekšēja ietekmes izvērtējuma, ko veikta Eiropas puse. Paldies par ļoti uh, labo skaidrojumu. Nākamā runātāja Rebeka Harmsa. Paldies! Sākumā es gribētu izteikt vienu komentāru līdzīgu De Jonga kungām. Neņemot vērā visas šīs diskusijas, Šis projekts ir ļoti nozīmīgs eh, Parīzes vienošanas izpildēji. Tātad jautājums par to, vai Eiropa atbalsta šo vienošanos vai arī mēģina distancēties. Un to mēs redzēsim arī šādos lielos mega infrastruktūra projektos. Taču tagad es vēlētos runāt par drošības jautājumiem, kas ir saistīti ar Gazprom stratēģiju. Šeit es piekrītu dažu a, kolēģu iepriekš paustajām domām. Mēs nevaram nekādā veidā noticēt, ka šis Gazprom projekts ir dāvana Eiropai. Nesen ras, lasīju rakstu, kur citēja Medveģevu, un viņš teica, ka jūs saņemsiet šo infrastruktūru par velti, un Krievija un Gazprom palīdzēs veidot Eiropas Savienības enerģētikas nākotni. Es ne mirkli nevaru kaut kam tādam ticēt. Pēc uh, nesenās Eiro Krievijas rīcības ārlietu jautājumos. Un mēs arī redzam, ka vismaz daļēji uz Putina rīcību mēs varētu reaģēt ar Eiropas enerģētikas savienību. Taču, ja mēs redzam šādus lielus projektus kā Nord Stream 2 vai arī uh, citus lielus cauruļvadus, tad mēs redzam, ka tas runā pretrunā uh, Eh, mūsu neatkarībai, enerģijas avotu daudzveidošanai, enerģijas drošībai Eiropas pilsoņiem, ko mēs mm, vēlamies it kā panākt ar eh, šo Eiropas enerģētikas savienības ideju. Jautājums ir par to, vai mēs eh, kā eiropieši, kā politiķi Eiropā, ne tikai šeit parlamentā, bet arī kopā ar kolēģiem dalību valstīs, uh, Vai mēs būsim spējīgi vērsties pret šo tik ļoti pretrunīgo Nord Stream 2 projektu? Un vai mēs spēsim nodrošināt uh, vienotību Eiropas enerģētikas savienības projektā? Ukrainai šis jautājums ir ļoti svarīgs, bet tikpat svarīgs tas ir arī mums. Noslēgumā es nevēlētos, ka Ukrāņus mēs vienmēr redzam tikai lūdzēju lomā. Naftagās loma ir ļoti būtiska. Naftagās ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem Ukrainā, un Ukrainā ir izdevies samazināt gāzes patēriņu. Tas arī ir labs signāls. Tas norāda, ka viņi ne tikai no mums kaut ko prasa, bet viņi arī piedalās mm, izaicinājumu pārvarēšanā visās enerģētikas jomās. Paldies! Paldies! Vēl ir trīs runātāji sarakstā - Gālers, Jureks un Korvens Mikke. Sāksim ar Korvenu Mikkes kungu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Mēs runājam par Nord Stream projektu ietekmi uz Eiropas valstīm, uz Eiropas Savienību. Uh, runājam par politiskām sekām, tāpat arī runājam par Ukrainas likteni, bet neviens nedomā par uh, vienu valsti, uh, ko uh, visvairāk uh, ietekmē šis projekts. Un tā ir Baltkrievija. Lukašenko mēģina izvisīgi panākt neatkarību savai valstī, un uh, Krievija izdara spiedienu uz viņu, tāpēc, ka viņi dusmojas ir caureļvads, kas pievieno Igauniju, un Lukašenko to izmanto, lai darītu spiedienu uz Krieviju. Baltkrievi zog gāzi no caureļvada, kas uh, savieno Krieviju ar rietumiem, un Krievija, protams, vēlas šantašēt Lukašenko. Baltkrievijas ietekme Polijā ir ļoti svarīga. Man patīk Krievija, taču mana patika pret Krieviju pieaug man attālinoties no Krievijas. Eh, tāpēc eh, gribētu vērst jūs uzmanību Baltkrievijas jautājumam. Paldies, Mihāls Gālers. Lielas paldies. Gandrīz viss jau ir pateikts, un uh, mana galvenā problēma ir tāda, ka es piekrītu jūsu trīs secinājumiem, bet es uh, būtu gribējis, lai šādās sarunās piedalās arī uh, pretējās puses pārstāvis, piemēram, kāds no Gazprom pārstāvjiem vai no DSSF vai no Wintersal, tā lai mēs varētu paskatīties, kādi ir viņu argumenti. Un šādā veidā stiprināt uh, savu pozīciju. Iespējams, ka mūsu ekspertiem viedoklis būtu savādāks. Domāju, ka mēs visi var, varam atbalstīt piegādes daudzveidošanu. Un uh, mēs arī domājam par to, kā samazināt cenas. Tas uh, gan industrijai, gan arī patērētājiem nākt par labu, jo parasti, ja ir vairāk izvēles, tad arī cenas samazinās. Mans jautājums varbūt uh, iet divos virzienos. Pirmkārt, ja runa par Nord Stream 2, Visi šie kaimiņi, eh, kam eh, Gazprom iet garām, tātad Gotlanda, Rīgena un citas salas, varbūt šeit varētu veikt papildu ietekmes izvērtējumus. Varbūt šie šīs varas iestādes, rīkojoties savas kompetences ietveros, šo projektu varētu palēnināt un sadārdzināt. Nākamais Tad, kad eh, šis projekts tiks izveidots, varbūt to varbūt varētu attiecināt arī uz mūsu dalību valstu, tātad uz austrumu dalību valstīm. Un ja šie cauruļvadi tiek savstarpēji savienoti, tad Krievi vairs nespēs izkontrolēt, kur tieši šī gāze nokļūst, tā tiks pārdota vairākas reizes. Un iespējams, ka šī apiešana varētu notiek zināmā mērā, bet eh, tomēr galamērķis tiktu sasniegts. Es gribētu skaidri norādīt, tā kā vairāk kārt ir pieminēta Vācijas valdība, eh, starp partijām ir ļoti lielas atšķirības. Un, ja runa par Šrēderu un viņa sabiedrotajiem, tad viņi, protams, ir par, un mani cilvēki vairāk ir pret to, un viņi arī saskata šīs problēmas. Kompromiss eh, tad ir eh, uzskatīt, ka tas ir privāts jautājums, bet visi zina, ka, ja runa par Gazprom, tad te ir runa par Krievijas valsti, nevis par privātu uzņēmumu, kas eh, domā tikai par ekonomiskajiem apsvērumiem. Es vēlētos, lai mēs beidzot varētu apturēt šo projektu un lai mēs vēl vairāk nepalielinātu Krievijas spiedienu uz mūsu enerģētikas tirgiem. Mihails Gālers un kā vācu uh, kristīgais demokrāts es varu tikai un vienīgi jums piekrist. Mareks Jureks. Paldies. Nord Stream 2 to jest... Uh, e, pret... Nord Stream 2 ir tāds paradoxāls pasākums Eiropā mēs tagad dzirdam arvien vairāk par nacionālismu un populismu, taču Nord Stream 2 ir uh, nacionālā egoisma piemineklis. Krieviju mūsu liktenis neinteresē. Mūsu enerģētikas drošība arī viņiem nav interesanta. Te nav runa tikai par Poliju vai par uh, Baltijas valstīm, te ir runa par Ukrainas neatkarību. Te ir runa par uh, finansiālām interesēm tikai un vienīgi. Šeit nav runa par kaut kādām spožām perspektīvām. Tas ir tikai un vienīgi populismu piemērs. Līdz ar to šis jautājums tiek skatīts ļoti šauri. Nord Stream 2 ir arī piemērs Eiropas institūciju politiskajai nespējai. Mēs esam uzlikuši sankcijas Krievijai, taču šīs sankcijas uh, varētu būt sāpīgas uh, tikai Eiropas elitei. Mēs neko šeit nevarēsim nekādā veidā darīt attiecībā uz Krievijas strateģiskajām interesēm. Fotigas kundze citēja a, uh, Krievus, bet šeit ir runa par enerģijas eksportu. Tātad par politisko ietekmi. Mūsu eh, sankcijas nebūs nekādā veidā ietekmīgas Krievijā, ja mēs neapstādināsim šo projektu. Nord Stream 2 šeit reprezentē skaidras Krievijas strateģiskās intereses. Tātad šeit ir ļoti labi saredzama Eiropas politiskā nespēja. To pieminēja arī Gāverkungs. CDU partija jau gadiem ilgi ir pret Nord Stream projektu, bet, diemžēl, šis projekts tiek īstenots un turpinās. Šeit ir runa par eiropeisko solidaritāti. Vai nu mēs pieliksim punktu šim projektam ar mūsu sankcijām, vai arī mēs vairs nevarēsim runāt par solidaritāti. Thank you, Mr. Jurek. Paldies, Jureka kungs. Visi kolēģi, kas vēlējās izteikties, tiem ir bijusi iespēja to darīt. Tagad aicinātu ekspertiem atbildēt uz jautājumiem, paust komentārus. Varbūt šoreiz pretējā secībā. Sākumā klausīsim Loskot Strahotu kundzi, tad Sibrende Jonkungu un pēc tam Goldhau kungu. Un būtu jauki, ja mēs varētu noslēgt sanāksmi aptuveni 12.15, 5-7 minūtes katram tā vidē, bet, nu, lūdzu, iespējas atbildēt. Paldies, paldies par jautājumiem, paldies par komentāriem. Atceros divus konkrētus jautājumus no Gālera kunga. Viens no tiem bija saistīts ar vietējo iestāžu uh, iespējām, tātad arī salas Baltijas jūrā, apturēt vai aizkavēt Nord Stream 2. Ja pareizi sapratu, no mēdījos piemiem informācijas avotiem, tad lielākās ir juridiski iespējas ir Dānijas rokās, jo Nord Stream 2 šķērsos teritoriālos ūdeņus. Bet, ja visu tur pareizi saprotu, tad arī citas Skandināvijas valsts, tāpat kā Dāņi, īsti negrib izmantot uh, šo tiesisko kārti, kas viņiem rokās, jo viņi negrib politizēt savas atsevišķās uh, individuālās attiecības ar Krieviju. Ja es kļūdos, tad, protams, man labojiet, bet uh, šķiet, ka tomēr tiek runāts, piemēram, Dānijai par kopējām interesēm ar Krieviju Arkti, Arktikā. Arkti Tas ir tas, kas jāaptur prātā. Un vēl kāds jautājums, vai, ja Nord Stream 2 tiks uzbūvēts, tad vai to var pārtulkot, tā teikt, um, Eiropas tirgu, lai tas nāktu par labu centrālajai un austrumē Eiropai? Tas ir sarežģīts jautājums, jo, nu, nevaram īsti pateikt šobrīd. Pieredze ar Nord Stream 1 ir īsa. Uh, Un tā sākās tad, kad tika samazinājās naftas cenas, tas ilgtermiņā līgumos ietekmēja gāzes cenas, un arī no nu, Ukrainas puses bija visai vērā ņemama ietekme, kas tātad stimulēja pieprasījumu. Tad mēs nevaram pilnīgi skaidri nodalīt Nord Stream 1 ietekmi un citus apstākļus. Uh, elementus, šķiet, ka tur kopumā situācija jāvērtē. Es varu norādīt, kāds ir bažas vienīgi. Centrāla Eiropas spēlētāju bažas ir tādas, ka šīs starp savienojumi ir diversifikācijas vārdā, un diversifikācija būtu tātad konkurences kontekstā, lai būtu ne tikai Krievu un Krievu gāze, bet lai būtu arī citi spēlētāji ilgtermiņa šāds eh, rezervācijas, tad to varbūt varētu ierobežot Eiropas Savienības regulējums, bet, nu jā, jautājums zīm par to, cik lielā mērā tas ir iespējams. Ja jauna infrastruktūra netiktu būvēta, tas varētu savā ziņā kaitēt konkurencei ilgtermiņā. Un visu šo iemeslu dēļ, manuprāt, mums ir nepieciešams veikt ļoti rūpīgi Nord Stream 2 ietekmes izvērtējumu. Uh, par potenciālo šāda projekta ietekmi gan uz konkurenci, diversifikāciju, avotu dažāšošanu, tātad Eiropas Savienībā un Centrāla un Austrum Eiropā. Un jautājums par to, kāda būtu ietekme uh, lielākai tiešo ražotāju piekļuvei Eiropas Savienības gāzes tirgū. Un ļoti rūpīgi jāizvērtē Arī iepriekšējie piemēri, iepriekšējie gadījumi, kā jau Lietuvas deputāts norādīja, iepriekšējā pieredze ar uh, Lietuvas gāzi, ar Krievijas gāzi, kad uh, šādas intereses ir uh, bijušas paralēli politiskiem jautājumiem vai, piemēram, pārtraukumi, kas ir notikuši, un tie nav bijuši saistīti tikai ar tranzītu caur Ukrainu. Manuprāt, tas ir šobrīd tiešām akūti nepieciešams, jo Nord Stream 2 debatas iet uz priekšu, un jau tagad varētu domāt, ka tiek eh, savā ziņā uzlabotos Eiropas Savienības Krievijas politiskās attiecības, jo Nord Stream 2 kontekstā biežāk rodas divpusējās vīzītes, uzņēmumi aicina uzlabot attiecības un tā tālāk. Un tiešām, jā, tādēļ, nu, te ir novērojams pretrunas. Tas šķiet arī viss no manas puses. Paldies. Thank you, Ms. Lasko. Paldies. Tagad vārds nākamajam runātājam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu atbildēt uz Gijoma kunga jautājumu, saka Dejonga kungs. Apkopošu varbūt jautājumus kopā, ja tie pārklājās tika uzdots jautājums par to, kāda veida ietekme varētu būt Gazprom un Krievijas šiem rezultātiem uz uh, Vāciju. Nu, patiesībā nav jāatgriež milzīgi sanā pagātnē, lai saprastu, kāda veida spiediens tas būs. Ja paraugāmies uz uh, valstīm, kas īstenoja šo atgriezenisko plūsmu uz Ukrainu, Poliju, Slovākiju, Ungāriju, tad, kad Ukraina norādīja, ka viņi vairs no Gazprom gāzi neiegādāsies, tad uh, tika izrādīts politiskais spiediens uz šīm valstīm, un Ungārija patiesībā apturēja plūsmas uz Ukrainu. Nu, tas ir viens no piemēriem uh, tam, kas varētu notikt. Parasti jau, protams, šāda veida jautājumi parādās pirms svarīgām tikšanās reizēm, nu, piemēram, tad, kad tiek pārnāts sankcijas vai pirms Eiropadomas sanāksmēm tā tālāk. Tā nav sakritība, ka tieši tad tas pārsvarā notiek. Tālāk, Balcītis kunga jautājums par to, ko reāli esam paveikuši. Esam daudz ko paveikuši. Iekšējā tirgus uh, pabeigšana, savstarpējie savienojumi, no kurienes nāk gāza reizēm šī atgriezeniskā plūsma nedarbojas. Un beig beigās savstarpējā savienojumība iekšējā gāzes tirgu ir krietni lielāka nekā tā bija 2009. gadā. Tas ir ļāvis uh, uzlabot mūsu iekšējo noturību. Uh, Un mērķis bija samazināt atkarību. Ja paraugāmies uz lēmiem enerģētikas savienības kontekstā, tad tas visu izskaidro. Un ja mēs uh, iesim tālāk un nosodīsim, piemēram, liela infrastruktūras projekta īstenošanu kā Nord Stream 2, tad patiesībā mēs uh, esam pretrunā ar lietām, kas tika, par kurām tika panākt vienošanās politiskā līmenī. Astrid Čus kungs. Mēģināšu savā, salasīt savos pierakstos jautājumu, ko reāli var paveikt, lai izvērtētu atbilstību konkurences noteikumiem. Neaizmirsīsim, ka Nord Stream 2 Uh, cauruļvādi šķērso vairāk Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālos ūdeņus, un ir pilnīgi skaidrs, nu, vismaz cik es zinu, Eiropas Savienības tiesības ir piemērojamas teritoriālos ūdeņos, tādēļ nevajadzētu būt šausmīgi grūti, ko šeit darīt. Ja paraugāmies konkurences noteikumu normām, pārbaudām, kas ir Nord Stream cauruļvādi, kas, kam tie piedara, kas, kas ar tiem strādā, nu, tad pilnīgi skaidrs, ka tur nav atbilstības noteikumiem. Uh, Tādēļ nevajadzētu būt tik ļoti sarežģītam šim uzdevumam. Jautājums par to, vai mēs atro, izmantojam atļaujas procedūru vai ietekmes izvērtējumu, tik tāls varbūt neietu. Skandināvu valstis tiešām lielā mērā a, savus starptautiskos pasākumus balsta uz starptautiskajām tiesībām, tādēļ saprotu, ka viņi negrib politizēt šo procesu, tādēļ man nešķiet, ka tas būs īsti īstenojams jautājums par to, kādēļ nav ietekmes izvērtējumi no komisijas puses. Tas tiešām mulsina arī mani, arī es to nesaprotu. Šāda apjoma projekts ar tādu tik plašām sākām gan vīdes, gan politiskajā, gan drošības kontekstā. Nu, pats par sevi saprotams, ka ir nepieciešams šādu izvērtējumu veikt, un ne tikai tādēļ, ka vairākas valsts to pieprasa, to vajadzētu pieprasīt pilnīgi visiem. Hamsas kundzes jautājums tālāk. Pilnībā varu pievienoties, ka naftogāz reformas ir ļoti pozitīvs solis, un pēc būtības arī paši ukraiņi patiesībā viņiem ir iespējas atrisināt šo jautājumu. Ja viņi samazinātu tranzīta nodevas, tad, nu, vairs nebūtu tālāk diskusija par to, vai Nord Stream 2 komerciāli ir īstenojums projekts. Tādēļ es īsti nesaprotu, kādēļ viņi to nedara. Vai vēl aizvien spējam vienoties, piekrist uh, šādām lietām enerģētikas uh, un savienības un Eiropas Savienības kontekstā, tajā skaitā arī Nacionālas administrācijas ņemot vērā. Manuprāt, ja ietekmes izvērtējums tiktu veikts, tad būtu visai skaidrs, kādas sekas iegūs Nord Stream cauruļvediem un tagad ejot tālāk un diskutēt tādā plašākā kontekstā. Tādēļ aicinām tiešām to darīt un, manuprāt, tas noteikti palīdzētu arī mums pieņemt lēmumu, informēt lēmumu par enerģētikas savienības īstenošanu. Nu, laika vairs nav daudz, tādēļ varbūt šobrīd likšu arī punktu. Paldies! Paldies! Godo kungs, lūdzu! Paldies par jautājumiem! Manuprāt, ir pilnīgi neapstrīdams tas, ka enerģija ir daļa no Krievijas ārvalsts politiskās stratēģijas. Vai tas ir politisks instruments, vai tā ir daļa no tādas plašākas kopējās stratēģijas, par to vēl var diskutēt. Un es pret to neiebilstu. Bet tas jautājums, un uz to tika norādīts, jautājums šeit ir štoģēleķi, ko, ko darīt šajā gadījumā? Man atbild būtu ļoti vienkārša. Es teiktu, nespēlēsim spēles, kuras mums īsti labi neizdodas. Tas, tās ir ģeopolitiskās spēles Uh, spēles. Eiropas Savienība daudz ko dara labi, bet nu milzīgi daudz tanku un raķešu mums nav. Tādēļ darbosimies aktīvāk tajā jomā, kas Eiropas Savienībai labāk padodas. Un, manuprāt, tā ir tirgus spēle, kas mums padodas vislabāk. Tā ir spēle, kas mēģina depolitizēt molekulas. Un tas ir tas, kas um, sasaista Gazprom rokas, jo Gazprom mūsu tirgus ir nepieciešams vairāk nekā citi um, tirgi. Uh, Gazprom ir 16. gadā uz Eiropu eksportēs 178 miljārdus kubikmetru gāzes. Nu, Ķīna nav tāds uh, milzīgas izredzes uh, nerada. Tādēļ Gazprom šis tirgus ir nepieciešams, būtiski nepieciešams. Un tieši tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot šo instrumentu. Kā to darīt? Nu, jādara tas, kas ir darīts līdz šim, Ir jā, jābūvē infrastruktūra, jāsavieno atsevišķi tirgi, ir jārada tātad šis pamats infrastruktūra, lai būtu vairāk ie, ievešanas punktu, sašķirinātās dabalas gāzes, cauruļvadi. vadi Runājot par uh, gāzes kapacitāti, tad tā ir divreiz lielāka nekā Gazprom to varētu pat piedāvāt, un tas netiek izmantots tādēļ, ka Gazprom uh, cenas šobrīd uh, nenorāda uz to, ka sašķirinātā dabas gāze ir izdevīga, bet tas var mainīties, tādēļ jāveido infrastruktūra, jāveido šis uzkrājums kopums, un tas nozīmēs, ka ikviena molekula, kas uh, ienāk šajā kopumā, nebūs no Krievijas, Alžīrijas vai Katārs, tā būs vienkārši Un otrkārt ir nepieciešams pēc būtības nodrošināt, ka tiek nodrošināta konkurence, ir regulējušā iestāde, kas var uh, vērsties pie pilnīgi visiem, kas neatbilst noteikumiem. Šeit runāt gan par uh, Gazprom, gan Anžīru, gan arī jebkur citu uzņēmumu, kas darbojas tirgu. Un, lai to panāktu, ir jānodrošina, lai visi uh, tātad izpildītu noteikumus, atbilstu prasībām. Un Austrum Eiropā, diemžēl, nevienmēr tā ir. Ir vesela virkne valstu, kas atpaliek attiecībā uz nepieciešamā regulējušā satvera īstenošanu, uz tirgus atvēršanu, uz to, ka pārliecināmies, ka tiek nodrošināta konkurence un tirgus var darboties. Ja būs infrastruktūra un arī šī otra puse regulējušais satvers, tad būs šis pie, piegāžu kopums, un tas uh, spēs ierobežot pat uh, daudz liels partners kā Gazprom šajā gadījumā. Paldies! Thank you, madam. Liels paldies! Esam pabeiguši šo publisko uzklausīšanu. Manuprāt, tā bija tiešām lieliski ideja organizēt šo pasākumu. Lai mums būtu iespēja noturēt diskusijas par Nord Stream 2 un tā ģeopolitiskajām. Uh, sekām. Pirms slēdz sanāksmē aicinātu kolēģiem atcerēties, ka būtu tiksimies pulksten trijos, 13. punkts. Tas, šī sanāksmes daļa notiks Jan 4Q2. Balsosim kopā ar Vīdes komiteju integrētā Eiropas saimnības politika attiecībā uz Arktiku. Un paldies viesrunātājiem, ka ieradāties šodien Briselē. Paldies!